uzsāktu. 25. februārā sēdes protokols ir pieejams. Vai jums ir kādi iebildumi? Iebildumu nav. Dāmas un kungi, un tagad te Janī kunga vārdā vēlos jums paziņot. Viņš lūdza, lai es plenāru eh, sēdes, eh, plenāru sēžu zāles priekšā būtu pieejamas brošuriņas. Tur ir informācija, tur ir jautājumi, kas ir saistīti ar e, Eiropas parlamenta drošības pasākumiem.